kārtība rītdienas sanāksmai ir publiski pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Ar to mūsu šī vakara sēde beidzam un vēlu jums visiem laimīgu mājapceļu.